Eh, kolēģi izteikties. Labrīt! Vai mēs varam pāriet pie nākamā noklausīšanās eh, par gāzi un oglēm Eiropā? Un lūdzu, es aicinātu jūs ieņemt vietas. Varbūt pāris minūšu pārtraukums, lai tie, kam ir eh, tagad jāiet, varētu iziet, un pēc tam sāksim eh, noklausīšanos. Prego. Io ringrazio dunque e do il benvenuto a coloro che interverranno a questa audizione e li ringrazio a nome della Presidenza. Paldies, es gribētu pateikties visiem. par to, ka jūs eh, esat ieradušies. Šī ir eh, ļoti svarīga eh, uzklausīšana par šo jautājumu. Kādā veidā mēs strādāsim? Uzklausīšana ir sadalīta divās daļās. Pirmā daļa ir par resursiem par resursiem un to iespēju, to potenciālu Eiropā, un tālāk mēs apskatīsim ekonomiskos eh, aspektus eh, gāzes un ogļu lietošanai un eh, to vietu vispārējā enerģijas politikā mēs beigsim darbu 12.30, tātad eh, lūdzu ievērot eh, grafiku, kas šeit ir darba kārtībā. Es vispirms došu vārdu klausam Dīteram. Eh, lūdzu, iekļauties desmit minūtēs. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji gāze un ogles, draugi vai ienaidnieki. Mans, man atbilde uz šo jautājumu būtu ne tā, ne šā. Fosīlais kurināmais, tāds kā gāze un ogles vēl joprojām ilgi paliks ES izmantotajā enerģijas avotu sajaukumā tomēr to īpatsvars ļoti ir atkarīgs no tā, kā šie enerģijas avoti spēs tikt galā ar attiecīgajiem izaicinājumiem un kā um, tiks izmantotas jaunās iespējas, ko radīs um, iekšējais enerģijas tirgus. Lai nedaudz eh, strukturētu šīs uzklausīšanas eh, diskusijas, es eh, gribētu nedaudz pievērsties šobrīd aktuālajai situācijai gāzes un ogļu tirgu. Pēdējo divu gadu laikā ogļu īpatsvars pretēji gāzes īpatsvaram ir pieaudzis daudzās uh, Eiropas uh, enerģijas uh, Eh, ražotnēs, un galvenais iemesls tam ir cenas. Ogļu cenas ir pastāvīgi kritušās, savukārt gāzes cenas eh, paliek diezgan augstā līmenī. Zemās ogļu cenas galvenokārt ir saistītas ar uh, labiem importa rādītājiem. Te es domāju ASV, kas ļoti daudz uh, investīcija iegulda slānekļa gāzes uh, ieguvē. Un šobrīd mm, ASV izmantotā ogļu daļa nonāk uh, pasaules tirgu un liela daļa no tā savukārt Eiropas Savienībā. Mēs daudz ogļu importējam no Kolumbijas un Krievijas. Zemes ogļu cenas arī ir sniegušas savu ieguldījumu tajā fenomenā, kas uh, saistās ar oglekļa pārsvaru pār gāzi. No otras puses, ja mēs paraugāmies uz gāzes sektoru, tad ir redzams, ka šeit cenas joprojām saglabājas augstas salīdzinājumā ar oglēm, Un tas it īpaši ir saistīts ar ilgtermiņa līgumiem, kas balstās uz jaunatnes cenu indeksāciju, par ko mēs te tikko runājām. Mums ir jādomā par to, lai šie līgumi tiktu pārskatīti un lai indeksācija vairs netiktu paredzēta. Tomēr šobrīd vairāk nekā 50% no uh, ilgtermiņa līgumiem joprojām pārēdz indeksāciju. Papildus tam sašķidrinātās dabas gāzes imports uh, Eiropas Savienībā arī samazinās, un šīs krāvas drīzāk tiek novirzītas uz Āzijas tirgiem, jo cenas tur ir augstākas. Visbeidzot, zemās ogļu cenas, zemās uh, oglekļa izmešu certifikātu cenas uh, arī ir veicinājušas enerģijas ražošanu no gāzes. Tāpēc šobrīd esošajos apstākļos enerģijas ražotāji dod priekšroku ogļu elektrostacijām, kas ir ienesīgākas nekā gāzes. Kā jau es teicu, tā ir šī brīža situācija, tomēr Vai tas tā paliks arī nākotnē, vēl nav zināms. Kā jau es teicu, tas lielā mērā ir atkarīgs no tā, kā ogles un kā ogļu un gāzes tirgu tiks risināti izaicinājumi un kā šie tirgi pozicionēsies iepretī atjaunojamajām enerģijām. Īsumā es gribēju pieminēt eh, dažas eh, ogļa un gāzes tirgus izaicinājumus. Es neieslīgšu detaļās, jo es pieņēmu, ka detaļas parādīsies attiecīgo nozaru pārstāvju prezentācijās un diskusijām. Izaicinājumi ogļu tirgu ir vispirmām kārtām atbilstība izmešu prasībām un zināmiem piesārņojuma avotiem lai atbilstu jaunajiem standartiem, ko nosaka šī direktīva. Ir nepieciešams lielas investīcijas uh, ražotņu atjaunošanā, un pašlaik vairākas rūpnīcas nāksies pat nojaukt. Mēs uh, tikai nākotnē redzēsim, vai šī brīža tendences novedīs pie tā, ka uh, tiks veikti ieguldījumi esošo ražotņu atjaunošanā un pat jaunu spēksacīju, kas darbināms ar oglēm, ra, celšanā. Mēs eh, uzskatām, ka šī tendence turpināsies, un tāpēc uh, nozars saskarsies ar jautājumu, kā gan uh, atrisināt uh, un panākt uh, vispārējo oglekļa izmeša līmeņa samazināšanas mērķi. Komisija līdz šim ir atbalstījusi uh, tādu risinājumu, kas saistās ar oglekļa uztveršanu un noglabāšanu. Diemžēl šie projekti līdz šim nav uzrādījuši labus rezultātus. Tāpēc šobrīd aktuāls jautājums ir par to, vai mums izdosies sasniegt šo mērķi, vai mums izdosies attīstīt šīs tehnoloģijas tā, lai tās kļūtu par pietiekami interesantām no komerciālā viedokļa un varētu atbalstīt uh, enerģijas ieguvi no oglēm. Visbeidzot, uh, pēdējais izaicinājums uh, šajā tirgu ir ETS sistēmas nākotne. Uh, Šobrīd ogļu sektors uh, strādā ar ļoti zemām certifikātu cenām, un tas rada priekšrocības konkurencē, ja mēs salīdzinām šo nozari ar uh, gāzes uh, sektoru. Bet kāda tad būs ETS nākotne? Pagājušajā nedēļā parlaments skatīja komisijas priekšlikumu grozīt uh, izsoļu grafiku un atlikt uh, certifikātu sadali, un uh, šo priekšlikumu noraidīja. Tomēr diskusija par ETS nav beigusies, tā ir jāsāk no jauna, un varbūt tā šoreiz vairāk pievērsīsies jaunas ETS sistēmas struktūrēm. Nu, tagad es vēlētos pievērsties gāzes eh, tirgus izaicinājumiem. Vispirms eh, es gribēju pieminēt eh, nepieciešamību pēc milzīgām investīcijām infrastruktūrā un starp savienojumos. Juridiskais ietvars šādām investīcijām vairāk vai mazāk ir, un es gribēju tikai norādīt divus galvenos uh, dzinējspēkus. Pirmkārt, regula par Transeiropas infrastruktūru un otrs infrastruktūras savienošanas projektu. Tātad juridiskais pamats tam ir, bet šobrīd ir nepieciešams ļoti saulaicīgi īstenot abas regulas un arī Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu. Komisija dara savu darbu, it īpaši attiecībā uz otru instrumentu. Mēs strādājam pie sāraksta ar projektiem, kam ir uh, Eiropas uh, mēroga dimensija, un tas attiecas gan uz uh, elektrības uh, projektiem, gan uz uh, gāzes uh, sektoru. Es ceru, ka mums eh, šajos abos, šajās abās nozarēs izdosies pavirzīties priekš. Bet gāzes sektorā es gribēju pieminēt vēl divus izaicinājumus. Pirmais ir tāds, ka ša, šim sektoram ir jāmeklē jauni klienti. Nav iespējams uh, turpināt uh, šo uzņēmēju darbību kā ierasts. Šai nozarei, šim sektoram ir jāmeklē jauni klienti gāzes uh, transporta sektorā un jādomā par enerģijas ražošanu no gāzes. Tas radītu sasaisti ar atjaunojumiem resursiem. Uh, Tad, kad atjaunojamo resursu ieguve ir augsta, šos resursus nav iespējams saglabāt, un eh, tāpēc ir jādomā, kā saglabāt šo enerģiju, kura pretējā gadījumā tiktu zaudēta. Manuprāt, tā, tā, tas varētu būt interesants attīstības eh, ceļš šai nozarei, gatavojoties nākotnē. Tomēr turpināt tāpat kā iepriekš, manuprāt, gāzes sektorā nav iespējams. Visbeidzot, es uzskatu, ka nav jārunā ne par ienaidniekiem, ne par draugiem. Abas uh, nozares uh, var dot savu ieguldījumu enerģijas uh, nodrošināšanā, varbūt vēl ilgāk nekā daži to vēlas, jebkurā gadījumā. Uh, komisiju, bet, uh, kā jau es minēju, izaicinājumi ir, un ja nozares tos nerisinās, tad tās var zaudēt savu vietu iekšējā enerģijas tirgū. Paldies! Eh, paldies! Uh, liels paldies par šiem ievadvārdiem! Un es zinu, ka ir vairāki punkti, pie kuriem mums uh, vajadzētu pak kavēties, bet tagad došu vārdu Pitovas kundzei. Un nākamā eh, runātāja pārstāvēs polijas eh, gāzes ražotājs. Bet lūdzu, ietilpinieties desmit minūtēs, jo mēs vēlamies dot eh, vārdu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Paldies priekšsādātāji! Es esmu Marčins Levenšteins, es pārstāvu Polijas uh, gāzes kompāniju un es gribēju pastāstīt uh, dažus vārdus par gāzes nākotni. Es atvainojos uh, Petrovskas Olīvas kundzei, kurai vajadzēja noturēt šo prezentāciju, bet viņa nevarēja šodien būt klāt, un tāpēc man ir tas gods uh, jūs uh, iepazīstināt ar šo prezentāciju. Tālāk es pāriešu uz poli, poļu valodu, uz savu dzimto valodu. Uh, izmantošu šo iespēju un liels paldies uh, par lielisko tulkojumu, ko nodrošina Eiropas parlaments. Nākamo slaidu lūdzu. Dāmas un kungi. Gāze ir uh, ārkārtīgi universāla izēviela. Uh, To var izmantot ķīmiskā rūpniecība, mājasaimniecības, gan apkurē, gan transportā. Tomēr, ja mēs uzdodam sev jautājumu, kurā punktā tad uh, gāze un ogles satiekas, un atbilde ir enerģijas sektorā. Uh, ņemot vērā enerģijas eh, tirgus kontekstu, ir jāmēģina atbildēt uz jautājumu, vai gāze un ogles ir draugi vai ienaidnieki. Manuprāt, nedz viens, nedz otrs. Tie vienkārši ir savstarpēji konkurējoši enerģijas avoti. No vienas puses mēs uh, piedzīvojam uh, krīzi, no otras puses ir jāpalieli, jā, jāuzlabo energoefektivitāte, kas samazinās enerģijas patēriņu. Papildus tam pieauga arī atjaunojamo enerģiju īpatsvars eh, kopējā enerģijas eh, patēriņā. Minēšu dažas skaitļus, eh, kurus sagatavojuši eksperti. Šķiet, ka gāze ir labākā situācijā nekā ogles, un tā ir konkurētspējīgāka nekā citi fosilie enerģijas avoti. Uh, Mm, papildus tam ir uh, Eiropā aizvien vairāk tiek veidoti starp savienojumi, sašķidrinātās gāzes termināļi, turklāt uh, Ziemeļjūrā, Melnajā jūrā un Vidusjūras austrumu basēnā ir atklātas jaunas gāzes atradnes. Uh, Visbeidzot, tirgus liberalizācija un ES klimata politika, kas nosaka striktākus vides standartus, arī sniedz savu ieguldījumu, tāpat kā ETS sistēma. Šajos apstākļos varētu domāt, ka e, gāzes e, priekšrocības e, ir lielākas nekā citiem fosīlajiem enerģijas avotiem. Ir jārunā par ēterim gāzes priekšrocību aspektiem, proti vides aizsardzība, otrkārt elastīgums, iespēja izmantot uh, gāzi kā rezerves uh, avotu atjaunojumiem, enerģijas avotiem un treškārt uh, investīcijas. Es pāriešu pie pirmās kategorijas vides jautājumu. CO2 emisijas, eh, izmantojot gāzi, ir zemākas nekā izmantojot citus uh, fosilos avotus, bet ir arī citi piesārņotāji, slāpekļa un sāra oksīdi, kur līmenis ir zemāks. Šī enerģija ir arī krietni vien efektīvāka it īpaši koģenerācijas uh, stacijās. Tālāk par elastīgumu. Elastīgumu ir nepieciešams palielināt. Gāzi var izmantot kā rezerves enerģijas avotu, aizstājot uh, atjaunojamos avotus, virzoties uz uh, ekonomiku ar zemāku oglekļa izmešu līmeni. Gāzi ir iespējams uzglabāt tādos uh, rezervāros, kas uh, var sniegt atbildi uz uh, izmaiņām pieprasījumā. Tomēr uz gāzi balstītas uh, enerģijas uh, ražošanu ir iespējams uh, modificēt dažu minūšu laikā. Uh, un tas ir it īpaši svarīgi laikā, kad mēs mēģinam vispārējā enerģijas īpatsvarā palielināt atjaunojamo enerģiju izmantošanas apjomu. Ja mēs vēlamies nodrošināt elastīgumu, tad gāze ir labs rezerves avots. Papildus, eh, pa, pateicoties cauruļvadiem, gāzi ir iespējams piegādāt gala lietotājiem daudzās vietās, un to ir iespējams izmantot gan lielos apjomos, gan nelielos, atkarībā no apstākļiem un vajadzībām. Nedaudz atkāpjoties, es gribēju teikt, ka enerģijas uzglabāšana ir ārkārtīgi svarīga tehnoloģija, kas uh, tikai nesen ir izstrādāta. Šodien jau kāds pieminēja enerģijas uh, ražošanu no gāzes. Un uh, tajos brīžos uh, uh, gāzes ieguva no elektrības, un tas nozīmē, ka tad, kad tiek saražots par daudz enerģijas, to ir iespējams uzglabāt gāzes stāvoklī. Tas nozīmē arī zemākus izdevumus, gan iespēju daudz ātrāk uzbūvēt eh, gāzes ražošanas jaudas nekā eh, jaudas, kas iegūst enerģiju no citiem fosiliem. Ir arī citas priekšrocības, tomēr gāze joprojām nav attīstījusi pilnu potenciālu elektrības ražošanā. Viens no šķēršļiem ir cēnas, kas uh, kavē šīs sekt šī sektora attīstību. Gāzei ir jākonkurē ar dažām citām nozarēm, no vienas puses ar atjaunojumiem enerģijas eh, avotiem, kas tiek eh, subsidēti, gan ar oglēm kur ražotāji gūst priekšrocības pateicoties zemajām ETS certifikāta cenām. Akmeņogļu un brūņogļu, brūnogļu pieprasījums pieaug, bet pieprasījums pēc gāzes samazinās. Ogļu pieprasījums ir eh, palielinājies par 8%, Savukārt gāzes pieprasījums Vācijā ir krities par 17%. Situācija ASV ir pretēji. Pateicoties netradicionālajām gāzes atradnēm, it īpaši slānekļa gāzei. Tādējādi enerģijas apjoms, kas ir iegūts no oglēm un gāzes, ASV ir aptuveni vienāds. Es negribētu kavēties pie šī jautājuma ilgāk, bet ņemot vērā pārmaiņas ASV, mums nākas runāt par energointensīvu ražotņu atgriešanos ASV. Tās ir ražotnes, kas uh, bija pametušas ASV un tagad tur atgriežas pateicoties lānekļa gāzes būmam. Un uh, šis potenciāls ir milzīgs. Uh, Turklāt uh, slānekļa gāzes atradnes ir daudz viet, un to apjoms ir atšķirīgs. Ne ik viens vēlas uh, ieguldīt naudu slānekļa gāzes atradņu izpētē un apguvē, bet žēl, jo it īpaši, ja mēs paraugāmies uz uh, pat konservatīvām aplēsēm ir iespējams secināt, ka slānekļa gāze mums varētu nodrošināt 20 gadus ilgu energo neatkarību, ja mēs apgūtu visus, uh, slā, visas slānekļa gāzes atradnes. Polija vēlas uzsākt slānekļa gāzes uh, atradņu izpēti, un mēs uzskatām, ka tas ļautu iegūt slānekļa gāzi lielā apjomā Polijas eh, centrālajā daļā un ziemeļos, reģionā, ko sauc par Baltijas basēnu. Mēs uh, vēlamies uh, šajā reģionā veikt 13 līdz 15 turbumus. Slānekļa gāze kombinācijā ar sašķirināto dabas gāzi varētu palielināt piedāvājumu ES tirgu un tas uh, radītu gālu katastrofālajai indeksācijas sistēmai. Daudzus gadus gāze bija, gāzes, uh, bija naftas uh, mazākais brālis un tika diskriminēta elektrības tirgu. Mēs zinām, ka elektrības cenas ietekmē daudzi faktori. Naftas cenas uh, nosaka daudzi politiski un ģeopolitiski kritēriji un bija ārkārtīgi žēl, ka uh, gāze tika sasaistīta ar naftas cenām. Pateicoties slānekļa gāzes revolūcijai, mēs varam cerēt, ka slānekļa gāze būs tilts, kas uh, mūs uh, novedīs pie nulles līmeņa oglekļu emisiju ekonomikas, bet, uh, lai to panāktu, ir jāstrādā gan regulatīvajā līmenī, gan izglītojošajā un informējošajā līmenī. Uh, ir jāapzinās viens. Mēs nedrīkstam ignorēt mūsu konkurentus un nevērot to, ko dara partneri. It īpaši ņemot vērā to, ka Eiropa ir dziļos parādos. Ir jāraugās, kas notiek ASV, Austrijā, Austrālijā, Kanādā, Argentīnā, Meksikā, gan arī Āfrikas dienvidu daļā un Ķīnām. Uzklausīšanas organizātori lūdza saīsināt manu prezentāciju, jo mums nav pietiekami daudz laika, bet uh, noslēgumā uh, nedaudz vielas pārdomām. Es uh, jau labu laiku sakoju nozares sanāksmēm, un šobrīd ir redzams daudz uh, prezentāciju, kas balstās uz to, ka gāze ir nākotnes enerģijas avots. Varbūt, ka uh, tam tā tagad arī vajadzētu būt. Liels paldies! Jums izdevās par spīti neilgajam atvēlētajam laikam mums parādīt ļoti interesantu prezentāciju. Tagad es došu vārdu nākamajam runātājam, arī Jelineka kungam, arī jums ir desmit minūtes laika. Liels paldies! Man ir liels gods būt šeit un es eh, gribēju jums eh, sniegt praktisku pārskatu par eh, ogle, ogļu ieguves ieguvējiem. Es pārstāvu New World Resources, kas ir otrs lielākais uh, ogļu ieguvējs, un šķiet, ka es varēšu dalīties ar jums dažās praktiskās, uh, informācijās. Mēs algojam 17 tūkstoši cilvēku trīs valstīs un iegūstam ār, ārkārtīgi daudz uh, ogļu. Bet paraudzīsimies, uh, ko ogles nozīmē globālajā kontekstā. Ogļas resursi ir uh, ļoti apjomīgi un uh, ap, sastāda aptuveni 50% no visiem pasaules enerģijas resursiem. Ogļu atradnes ir sadalītas diezgan līdzīgi visā pasaulē, iekļaut, ies, ieskaitot valstis, kuras ir drošas un kurās ir labs regulējums. Oglis nav atrodams tikai tajās valstīs, kur pastāv juridiski un politiski riski. Tātad situācija ir atšķirīga no naftas ieguves ļoti būtiski Šobrīd tas ir lielākais zi zināmais fosilās enerģijas avots. Un tagad, eh, eh, kā ogles izskatās Eiropas kontekstā, aptuveni ceturtā daļa Eiropas enerģijas šobrīd nāk no oglēm, tāpēc ogles ir ļoti būtiskas. Protams, ka laika gaitā situācija mainīsies, bet eh, galu galā es domāju, ka Eiropa un uh, pasauli pāries uz uh, atjaunojumiem enerģijas resursiem. Tomēr tas prasīs laiku. Es gribēju teikt, ka mm, oglēm, aizgūstot terminoloģiju no uzklausīšanas nosaukuma, nav jābūt ienaidniekam. Gluži pretēji, tas var būt elements, kas uh, mums palīdzēs uh, uh, samērīgām izmaksām un atbildīgi pāriet uz atjaunojamo enerģijas izmantošanu. Kā jau teicu, ogles eh, sastāda 25% no energoieguves avotiem un zinot uh, fosīlo resursu rezerves, uh, tad uh, 80% Eiropas resursu ir oglais. Mēs uh, iegūstam milzīgus uh, oglekļu daudzumus. Uh, protams, tas ir saistīts arī ar ogļu cēnu šobrīd, bet tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc mēs tik daudz ogļu info, importējam, ra radot darba vietas citās valstīs. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka Eiropa lielā mērā vai pat tālākā nākotnē pilnībā pāries uz atjaunojamām enerģijām, bet tas ir desmitgažu jautājums, to nevar izdarīt dažos gados. Es uh, pašlaik negribu spekulēt, protams, ka ogles uh, rāda vīdes problēmas, un to apzinās uh, gan uh, oglekļu, ogļu industrija, uh, gan citi. Mums ir jāuzlabo rezultāti. Es zinu, kāda bija situācija pirms 20 gadiem. Protams, ka tas nav salīdzināms ar šī brīža situāciju, bet ar to nepietiek. Šī sistēma ir jāpadara tīrāka. Ogles ir lēts un pieejams resurss, un tad, ja likumdevēji valdības izdarīs spiedienu uz attiecīgo nozari, tad tas ir jādara racionālā veidā. Fakts ir tāds, ka ogles šobrīd ir ļoti svarīgs pārējais elements, un ja jūs paraugāties uz Vācijas enerģiju īpatsvaru, tad uh, vairāk nekā 5000 megavatu jaunas uh, jaudas uh, tiks uh, iedarbināts šajā gadā. Tātad uh, tie ir 5300 megavati. Un šodien tiek pasūtītas vēl lielākas jaudas. Uh, Es minu Vāciju kā piemēru, tāpēc, ka Vācija ir spērs ļoti būtiskus soļus uz agresīvu pārēju uz jaunajiem atjaunojamiem enerģijas resursiem. Un viņi uzskata, ka šis ir vislētākais veids ceļā uz šo pārēju. Ogles tiks izmantotas vēl daudzus gadus, un mēs varam domāt, vai mēs to iegūstam Eiropā un uz vietas radām darba vietas, vai arī uh, sniedzam šo pievienoto vērtību citām valstīm, jo mēs jebkurā gadījumā esam atkarīgi no oglēm. Eiropas eh, konkurētspēja smagajā rūpniecībā ir ļoti būtisks jautājums. Un zemes enerģijas cenas vai vismaz saprātīgas cenas ir būtisks elements šajā konkurētspējā. Mans kolēģis pirms mirkļa pieminēja kādu iespaidu uz uh, Ziemeļamerikas rūpniecību ir atstājusi slānekļa gāzes revolūcija. Un kāpēc tā notiek? Vienkārši tāpēc, ka slānekļa gāze nodrošina lētu enerģiju, un mums ir pieejama lēta lēta enerģijas avoti Eiropas, eh, iet, Eiropas robežās, kāpēc gan mēs eh, neizmantojam tos vairāk, manuprāt, tas ir svarīgs jautājums. Un vēl pārēja uz nākotni, kad mēs pilnībā izmantosim atjaunojamos eh, enerģijas resursus, prasīs milzīgus ieguldījumus un kas tos nodrošinās. To varētu radīt uh, Eiropas uh, industrijas izaugsme, un savukārt uh, tā ir atkarīga no zemes enerģijas cenas un no uz vietas iegūstamiem uzticamiem enerģijas avotiem. Manuprāt, šajā kontekstā, ja mēs paraugāmies uz uh, centrāla Eiropa, no kurienes nāku es, tad uh, šeit ir nepieciešams pieminēt divas lietas. Centrāla Eiropas uh, mājasaimniecības un ražotāji eh, maksā par enerģiju vairāk nekā vidēji Eiropā un standartus um, Eiropā vajadzētu tomēr noni vienādot. ražotnes un ogļu ieguve dod darba vietu daudziem cilvēkiem, un Centrāla Eiropas ekonomikai šīs darba vietas ir ārkārtīgi svarīgas, it īpaši šī brīža depresīvajā ekonomiskajā vidē. Gribēju jums parādīt arī interesantus datus šajā kontekstā. kur gan atrodas šīs ieguves - Morāvija, Silēzija. Tas ir lielākais uh, Eiropas uh, reģions, uh, kur ogles tiek iegūtas rūpnieciski. Aptuveni 30% darba vietu tur ir rūpniecībā, un tas ir divreiz augstāk nekā vidēji Eiropā. Mums konkurētspēja ir eh, kritiski svarīga, un to būs grūti nodrošināt, eh, ja nebūs iespējas eh, cita starpā to balstīt uz konkurētspējīgām enerģijas cenām. Un pirms es beidzu šo prezentāciju, gribēju pastāstīt, kāpēc tad es pieminu uh, Uh, ogles uh, Morāvijā un Silēzijā. Tās tur ir 200 gadu. Un, uh, teiksim, Čehijas ziemeļaustrumos, tāpēc tur var pastāvēt tērauda industrija. Čehija un Polija šobrīd ir līderi šajā ražošanā, balstoties uz oglekļa ieguvēm. Pavisam nesen es eh, tikos ar eh, trim no mūsu lielākajiem eh, klientiem, un viņi visi man teica, ka viņi ir pārliecināti par nākotni, jo atrodas uz uh, ogļu atradnēm. Ja nebūtu šo ogļu, tad viņa nākotne nebūtu tik droša. Tā ir tieši atkarīga no ogļu atradnēm gribēju izdarīt nelielu kopsavilkumu. Es eh, ticu, ka Eiropa nākotnē pāries uz atjaunojamiem enerģijas resursiem, bet to būs vieglāk izdarīt un rentablāk izdarīt, ja būs eh, pieejami rentabli enerģijas avoti. Turklāt eh, tādi Eiropā ir, vienlaikus nodrošinot arī darba vietas poļu Čehu un uh, citu Eiropas valstu ogļračiem. Tas var palīdzēt finansēt pārēju uz nākotni, kurā vairāk vai pilnībā tiek izmantoti atjaunojami enerģijas resursi. Un noslēgumā vēl personiska rakstura novērojums. Es te īpaši nedomāju par to, vai ogles ir ienaidnieks vai nav. Ogles rāda zināmas eh, problēmas videi, un tika pieminēts, ka ir panākts jau zināms progress, tomēr es uzskatu, ka ir pārsteidzoši, ka miljoniem eiro tiek uh, izmantots um, miljoniem eiro tiek ieguldīts uh, enerģijas ieguvē no solārajiem avotiem, bet mēs absolūti nedomājam par to enerģijas resursu izmantošanu, kas ir uh, brīvi pieejama Eiropā. Paldies! Eh, Liels paldies par uh, šo prezentāciju, un tagad es došu vārdu kolēģiem. Uh, gribētu jūs lūgt nepārsniegt uh, divas minūtes, lai mūsu viesi varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem pēc tam. Viktorija Prodī. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Es uzskatu, ka šeit nekādu pretrunu nepastāv. Manuprāt, gāze ir ļoti daudzveidīgs uh, enerģijas avots, tas ir ļoti efektīvs uh, energoresurss, pat ja to patērē mazos, mazā daudzumā. Un es domāju, ka var uh, izmantot arī koģenerācijas uh, avotus un, uh, manuprāt, ļoti, gāze tiešām ir ļoti efektīvs uh, enerģijas resurs. Uh, runājot par oglēm, protams, ogles ir arī jāņem jāizmanto, bet uh, tās būtu jāpārveido gāzē, jāpārstrādā, gā, jāpārstrādā gāzē, un tad, tas arī nodrošinātu ļoti efektīvu uh, energoapgādi. Pēc tam šo gāzi varētu izmantot uh, savienojumā ar cieto fosilo kurināmo uh, sadedzinošo kurināmo ļoti augstā temperatūrā, nodrošinot 55% efektivitāti. Manuprāt, šeit nav nekādu pretrunu starp šiem diviem uh, energoresursiem, bet ir tomēr uh, zināmas problēmas ar og oglekļa izmešiem. Ja mēs runājam no otras puses par biodegvielu, par lauksaimniecības atkritumiem, aizsaimniecības atkritumiem, Itālijā no šādiem resursiem varētu sarad, saražot tik daudz gāzes, kas nodrošinātu vienu trešdaļu uh, mūsu valsts uh, vajadzību pēc gāzes. Un mums tā pašā laikā ir jādomā par efektīvāku resursu izmantošanu, par eh, lielāku efektivitāti biomasas pārveidē par, par eh, dab, biogāzi. Un tas tāpat jādomā par uh, ogļu sadedzināšanas efektivitāti. Ir jāizmanto augstāka temperatūra, tad uh, ir jādomā par slāpekļa piemaisījumiem, par to, kā gāzi attīrīt pēc tam. Mums tāpat ir uh, nepieciešama uh, struktūrāla arhitektūra, un mēs nevaram sal salīdzināt gāzi un, naft, uh, un ogles tajā pašā laikā. Paldies! Helmer kungs saka, energopolitikā mēs uh, Eiropā runājam par trim elementiem - ilgtspējību, energopiegāžu drošību un saprātīgu uh, cenu un tai pašā laikā mēs tā rīkojamies, it kā vienīgais svarīgākais aspekts būtu ilgtspēja, bet mēs aizmirstam par konkurētspēju, saprātīgu cenu un tāpat aizmirstam par piegāžu drošību. Visus pūliņus mēs pieliekam tikai, lai iegūtu ļoti dārgu atjaunojamo enerģiju. Paraudzīsimies, kas notiek Vācijā. Tur uh, tiek tērēts ļoti daudz līdzekļu atjaunojumiem enerģijas avotiem, bet tajā pašā laikā tiek būvēts 25 jaunas ogļu elektrostacijas. Eiropa ir jākonkurē pasaulē ar citām ekonomikas zonām. ASV notiek uh, rūpniecības atdzimšana, izmantojot slānekļa gāzi, bet Ķīnā un Dienvidamerikā lētā enerģija tiek gūta no oglēm, un tās ir ļoti konkurētspējīgas. Un tagad mēs esam e, izvēlējušies sev visdārgāko enerģiju pasaulē, un tad mēs brīnamies, kāpēc vairs neesam konkurētspējīgi. Mēs padzenām ražotājus no Eiropas, e, un viņi pārceļas uz tām zonām, kur ir zemākas vides normas. Mēs eksportējam rūpniecību, eksportējam darba vietas, eksportējam emisijas jo Eiropā mēs ļoti priecājamies par to, ka emisijas Eiropā ir diezgan stipri ierobežotas, tai pašā laikā, ja mēs palūgojamies uz tām emisijām, par ko ir atbildīgi Eiropas pilsoņi citviet pasaulē saistībā ar importētajām precēm, tad šīs emisijas pasaulē strauji pieaug un Eiropai Uh, pati rada 12% uh, emisiju pasaulē, bet uh, saistībā ar mūsu patērētajām precēm šo, šīs emisijas ir 25%. Tiek piešķirtas lielas subsīdijas atjaunojamiem enerģijas avotiem, bet ekonomiski tāda politika nav pamatojama. Šīs, šie atjaunojami enerģijas avoti nav dzīvēts dzīvot spējīga ekonomiskā jomā. Un arī šī cīņa pret klimatu pārmaiņām vairs nav ekonomiski dzīvot spējīga. Tagad vārds Kēlī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos mūsu uh, runātājiem. Viņi ļoti iz, izklāstīja visu ļoti saprātīgi un pamatoti runājot par oglēm un gāzi, domājot par no vides viedokļa, ogles un gāze tiešām tiek uzskatīti par ienaidniekiem, bet eh, ekonomiskā ziņā tas tā nav, jo eh, no oglēm un gāzes mēs iegūstam elektrību Un mēs jau nedomājam, vai, teiksim, elektrība ir mūsu ienaidnieks vai, vai nafta. Es domāju, ka mums būtu jāmaina savu pieeja. Es saskatu šeit zināmas pretrunas, kad mēs eh, runājam par to, ka mēs piedzīvojam visdziļāko ekonomisko krīzi, kāda jebkad ir bijusi, ka ir jārada jaunas darba vietas, jābūt konkurētspējīgiem, un tā pašā laikā mēs neizmantojam tos resursus, kas Eiropā ir atrodami. Un tai pašā laikā mēs tērējam milzīgus naudas resursus, lai importētu fosīlo kurināmo. Uh, tri, tris, 180 miljārdi eiro gadā tiek iztērēti, lai importētu šādus uh, resursus. Un kā jau runātāji to norādīja, ar oglēm un gāzi, kas ir uh, lielā daudzumā šo, šīs iegulas ir Eiropā, mēs varētu importa apjomu ievērojami samazināt. Pat uh, sašķidrinātās dabas gāzes uh, termināļu uh, izbūve ir apgrūtināta daudzās vietās, jo netiek izsniegtas licences, un mums būtu vairāk jādomā par uh, rūpniecības attīstību. Protams, visi vēlas, lai attīstās uh, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares, bet, kad mēs runājam par smago rūpniecību, tad uh, šī attieksme ir citādāk. Ja kaut kas tiek importēts, tad nekāds kaitējums vidē netiek nodarīts, viss ir kārtībā. Bet, ja mēs izmantojam resursus, kas mums pašiem ir Eiropā, tad mēs nodarām kaitējumu videi. Un tāda ir šī eh, lielā problēma, ar ko mēs saskaramies. Ja mēs gribam konkurēt spējīgi, tad mums ir jāizmanto pašu resursus, protams, videi draudzīgā veidā, bet tomēr ir jā, jāpieļauj tas, kā attīstās arī mūsu smagā rūpniecība. Liels paldies vārds tagad kolēģe Edītei Hercogai. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos komentēt mūsu deputātu sastāvu šeit uh, ITRE komitejā. Es gribēju teikt uh, kolēģiem, kuri iestājas par atjaunojamiem enerģijas avotiem, šobrīd zālē nav klāt, bet, uh, tie, bet citi deputāti ir pārstāvēti plašā skaitā šie deputāti atteicās piedalīties šajās debatēs. Mēs esam ilgi sadzīvojuši, jo būs gan atjaunojami enerģijas avoti, gan kodolenerģija, gan dabas gāze un, un ogles. Visas šie enerģijas avoti pastāvēs uh, līdztekus. Es, eh, man tāds jautājums, kādas trīs lietas Eiropas parlamentam būtu jādara, lai attīstītu rūpniecību Eiropā? Vai vienkārši jā, jāļauj rīkoties, vai nepieciešami kādi jauni likumdošanas akti? Kādas būtu jūsu trīs eh, vēlēšanās zelta ziltiņai, kā pasaka? Paldies, tagad vārds Hubnērs kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jāsaka ar lielu interesi sekoju ja, ziņojumu izstrādē par energoresursiem, un es gūstu informāciju no dažādiem avotiem, un secinājums ir tāds, ka ogles. Uh, ilgs simts eh, gadus eh, gāze, 50 gadu slānekļa gāze, nu, tas mums pietiks 20 gadiem. Mums ir nepieciešamas jaunākās tehnoloģijas, lai varētu uzglabāt enerģijas resursus tiem periodiem, kad ir maksimāls pieprasījums. Šādas tehnoloģijas vēl nav radītas, bet tāpat mums ir nepieciešama jauna risinājuma gan ogļu izmantošanai, gan slānekļa gāzes izmantošanai. Es tiešām nesaprotu, kādēļ mums šeit jārunā par konkurenci, kādēļ vieni atbalsta tikai atjaunojumos enerģijas avots, citi tikai gāzi un citi vēl tikai ogles. Patiesībā tas ir da, e, dažādu enerģijas resursu sajaukums, kas mums ir nepieciešams Eiropā, mums ir jāatbalsta. Uh, inovācijas un e, ļoti žēl, ka šobrīd mēs subsidējam tikai atjaunojamos enerģijas avots tādus kā saules un vēja enerģija. Šeit pat nav runa vairs par konkurenci, tā, tie drīzāk ir konkurences kropļojumi. Mums būtu jānodrošina godīgi konkurences apstākļi visiem. Man ir jautājums runātājiem, kurš mums stāstīja par oglēm. Kāda ir eh, jaunākā situācija pētniecības jomā. Eh, jaunu tehnoloģiju izveidēja ogļu izmantošanai, vai ir kādi enerģijas uzkrāšanas veidi, jauni izstrādāt un kā uzlabot enerģijas sajaukuma efektivitāti. Paldies! Tagad vārds pēdējam runātājam šai raundā. Grazie, <clears throat> prezidente. Uh, ņemot. Žiba kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies. Es vēlētos uh, atsaukties uz Hercogs kundzes teikto. Mēs esam tā ļoti strikti noskaņoti un cenšamies nodalīt dažādus enerģijas ieguves veidus. Kaut gan mums būtu nepieciešama visaptveroša pieeja, kas iekļautu visus enerģijas avotus, un tādējādi mēs varētu nodrošināt efektīvu energo apgādi. Vai mēs nevaram balstīties tikai uz, uz oglēm vai tikai uz gāzi. Ja mēs runājam par gāzi, tad visi apzināmies to, ka dažas grupas, tā skaitā parlamentā, cenšas uh, boikotēt tā saucamās nekonvencionālās gāzes rezerves, tā skaitā arī slānekļa gāzi. Kaut gan šis, šis gāzes ķīmiskais sastāvs ir ļoti līdzīgs dabas gāzei. Šā, šādas gāzes krājumi ir arī atrodami uh, ogļu iegulas vietās. Šobrīd Polijā uh, tiek īstenoti vairāki projekti augšsilēzijā, un tie liecina par to, ka šis enerģijas veids ir ļoti labi izmantojams. Man jautājums, ko darīt, lai īstenot šādu visaptverošu pieju, nevis konkurējošas pieejas? Vēl viens jautājums. Uh, Protams, īsā laika posmā ir grūti mainīt eh, Eiropas rūpniecības tradīcijas. Mēs šeit runājam par 200 gadu pieredzi, par iesīkstējušiem paradumiem, par eh, to, kas ir iesakne, iesakņojies vēsturē. Jāsaka, situācija rietuma Eiropā ir atšķirīga no situācijas Polijā, bet mēs tomēr esam spējuši izmantot Kyoto prasības par emisiju samazināšanu. Un tas viss ir jāpatur prātā, kad mēs runājam par energostajaukuma elementu maiņu. Šī pretnostatīšana starp dažādiem enerģijas uh, veidiem, enerģijas veidiem neveicina uh, saprātīgu plānošanu. Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem, bet bieži vien izrādās, ka mēs nevēlamies pieņemtos lēmumus pārskatīt pietiekami operatīvi. Vai nu mēs pievēršamies biodegvielai vai vai atjaunojumiem, citiem atjaunojumiem enerģijas uh, avotiem. Uh, visas šīs, uh, šie, šīs modas ļoti strauji mainās, un tas neļauj prognozēt uzņēmēju darbības attīstību. Manuprāt, š, mēs saskaramies ar ļoti sarežģītu kompleksu problēmu. Uh, vēl viens komentārs. ņemot vērā to, ka dažās valstīs uh, tiek plaši izmantota vēja enerģija, rodas elektropārvades problēmas. Uh, Eh, šīs enerģijas ražošanas veids ir ļoti nestabils, dažkārt ir maksimumi, dažkārt uh, ir minimumi, un ir nepieciešama ļoti sarežģīta infrastruktūra, lai varētu šo eh, situāciju pārvaldīt. Uh, tālāk, jautāju, vēl viens jautājums man ir par oglekļa uztvēršanas un noglabāšanas uh, Uh, iekārtu ekonomisko efektivitāti. Vēl viens jautājums par gāzes cenu un atjaunojamo enerģijas resursu cenu pasaules tirgu. Jautājums, ko mums darīt krīzes kontekstā? Paldies, saka priekšsēdētāji. Diemžēl mūsu rīcībā vairs nav daudz laika atlicis uh, atbildēm, bet es lūgtu jūs aprobežoties ar piecām minūtēm, jo deputātiem vēl ir daudz citu jautājumu. Kurš vēlētos sākt, lūdzu? Es uh, nepārstāvu uh, industrijas pārstāvis, es runāju komisijas vārdā. Varbūt tādēļ man būtu vajadzējis runāt beigās, bet tomēr es gribētu uh, um, atbalstīt uh, kolēģu de, deputātu teikto par to, ka mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja, nevis konkurence starp dažādiem enerģijas avotiem. Mums ir jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā. Bet tā pašā laikā mums ir jābūt uh, godīgiem savā attieksmē pret šiem uh, enerģijas avotiem. Dzirdot Helmer un Himners kundzes teikto par ļoti subsidētiem e, jaun, e, atjaunojumiem enerģijas avotiem, bet vai mēs atceramies, ka arī ogles līdz 80. gadiem tika subsidētas? Un cik tas būtu, cik tas būtu izmaksājis uh, nodokļu maksātēm, ja mums būtu jāslēdz un jādemontē kodola elektrostācijas. Mums ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme pret šiem enerģijas avotiem, godīga attieksme. Mēs nevaram izvēlēties kaut kādu vienu labāko. Mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja, energoresursu uh, sajaukums Eiropā, jāizmanto reģionālās iespējas un uh, un uh, pēc tam uh, mums ir uh, visiem jābūt apvienotiem Eiropas iekšējā enerģijas tirgū, kur ir ļoti diversificēts šīs energoresursu kokteilis, un uz to mēs arī virzamies, manuprāt. Runājot par subsīdijām, protams, tas ir viens jautājums, bet vēl viens jautājums ir tāds, ka visiem ir jānosaka vienādi standarti. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Jā, šeit jau tika pieminēta ilgtspējība. Uh, jā, atjaunojumiem enerģijas avotiem ir salīdzināmas priekšrocības runājot par ilgtspējību. Bet no otras puses mēs uh, nevaram teikt, ka tādēļ, ka ir šeit automātiska ilgtspējība, tad mēs atteiksimies no gā, gāzes un oglēm. Mums ir jādara kaut kas arī, lai panāktu, ka šie enerģijas resursi uh, atbilstu mūsu vides standartiem. Un šie standarti ir, protams, ļoti pamatoti. Helmer kungs, es eh, ne, nesaprotu, kā var teikt, ka uh, eh, atjaunojama enerģijas avoti ir um, ehm, nerentabli. Uh, Mēs jau esam nogājuši eh, lielu ceļa posmu uz eh, to, lai nodrošinātu, ka šie enerģijas veidi kļūst rentabli. Un eh, mēs komisijā attiecībā uz subsīdijām esam paredzējuši nāk klajā ar paziņojumu, kurā analizēsim visas pastāvošās atbalsta sistēmas atjaunojumiem enerģijas avotiem un uh, analizēsim arī šo atbalsta sistēmu ietekmi uz iekšējā tirgus darbības un arī esam paredzējuši sniegt rekomendācijas. Mēs komisijā esam pārliecināti par to, ka atjaunojamiem enerģijas avotiem nākotnē ir uh, iespējama rentabilitāte. Tālāk prodīkungam uh, eh, atbildu uh, Jā, jum, jūsu komentāri bija ļoti pamatoti un tie sasauc ar Hibners kundzes teikto. Mums ir jāmeklē jaunas, novatoriskas tehnoloģijas dažādās uh, nozarēs, uh, tā skaitā arī runājot par oglēm. Šeit ir milzīgs potenciāls. Jūs uh, šeit tika minēta saikne starp gāzi un atjaunojumiem enerģijas avotiem, tāda saikne varbūt arī starp oglēm un atjaunojumiem enerģijas avotiem, bet mums ir tiešām nepieciešami pētījumi, lai varētu izstrādāt jaunās tehnoloģijas katriem, katram atsevišķam enerģijas avotam. Paldies! Vārds nākamam runātājam. Jā, varbūt es uh, sākšu ar to vieglāko jautājumu par trim uh, vēlmēm. Es uh, vismaz pārstāvu šai uh, sakarā mūsu uzņēmumu. Mēs vēlētos saņemt zināmu atbalstu, lai varētu uh, izpētīt un sākt izmantot netradicionālās gāzes avotus. Tālāk mēs vēlētos arī skai, lielāku skaidrību emisijas tirzniecību sistēmu jomā, lai šīs sistēmas būtu prognozējamākas un vairāk saskanētu ar tirgus dalībnieku vajadzībām. Tirgus dalībnieki veic liela apjoma ieguldījumus tiek investētas lielas naudas summas un grūti to ir darīt, ja regulējuma vide nav prognozējama. Un uh, trešais punkts. Mēs uh, jā, dzirdējām kritiku no kolēģiem. Varbūt mums būtu vairāk jārunā par starpsavienojumiem, bet es uzskatu, ka ļoti svarīgs jautājums arī ir energo uh, resursu uzglabāšanas veidi, kas būtu jāattīsta, un tas būtu liels solis virzībā uz uh, ekonomiku, kas rada mazus uh, oglekļa izmešus un mazu ekoloģisko pēdu nospiedumu. Uh, runājot par uh, gāzes uh, sasaisti ar atjaunojumiem enerģijas avotiem un par oglekli ogļu pārstrādi gāzē ir diezgan sarežģīts jautājums, jo šeit ir um, uh, proporcijas starp oglekļa atomiem uh, oglēs un gāzē atšķirīgs, un tādēļ ir nepieciešams pievienot arī ūdeni, un ja mēs razo, ražotu dabas gāzi no oglēm, tad tas radītu lielas emisijas, ogle, oglekļa dioksīda emisijas. Un uh, um, ir arī tādas tehnoloģijas, kas tiek izmantotas o, um, ķīmiskā mēslojuma ražošanā bet šādas tehnoloģijas vairāk ir izmantojams tomēr ķīmiskajā rūpniecībā, nevis uh, oglekļa, ogļu rūpniecībā. Jelenekungs. Es gribēju īsumā runāt arī par uh, jaunajām e, tehnoloģijām, par ogļu pārstrādi uh, gāzē. Jā, šeit uh, notiek strauja attīstība, bet tomēr, manuprāt, vēl ir paies gadi pirms šīs jaunās tehnoloģijas būs iespējams komerciāli izmantot. Uh, manuprāt, šīs tehnoloģijas šobrīd vēl nav rentablas un tādēļ mēs kā ogļu ieguves uzņēmums varam, ka uh, Eh, hobiju izmantot šo, šo tehnoloģiju izstrādi, bet tas vēl nav mm, tik tālu attīstīts, lai eh, tā būtu uzņēmēja darbība. Un par, es arī gribētu runāt par šīm trim vēlmēm. Manuprāt, mums ir Mm, eh, vēlme, lai mums nebūtu jāizvēlās ar dažādiem enerģijas veidiem, bet lai mums būtu proporcionāli saprātīga pieeja. Jo mums vienkārši ir jāpāriet pāri dziļai aizai, lai sasniegtu nākotni, kad izmantosim atjaunojamos enerģijas avotus. Nākošais, eh, kā piekrīt kolēģim, ka mums ir nepieciešama stabilitāte un prognozējumība, mums ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums. Un eh, tas, kas mums eh, absolūti nav nepieciešams, ir tas, ka mēs nevēlamies milzīgas enerģijas izmaksas šobrīd. Tas nu mums ir vismazāk vajadzīgs. Es uh, arī saprotu, ka šeit mēs šobrīd nerunājam par Eiropas ekonomikas izaugsmi, bet jāsaka, Eiropa piedzīvo šobrīd grūtus laikus, un ja mēs runājam par uh, eh, kalnrūpniecību un tērauda ražošanu, uh, tad uh, pagaidām vēl presē varbūt nerunā tik ļoti daudz par šīm problēmām, bet galvenais risinājums, manuprāt, būtu. Uh, lētas enerģijas uh, nodrošināšana. Mūsu ogļu cena pazeminās par 10%. Cenas, uh, cenas pieaug par 11%, bet mūsu pēļņa pazeminās par 10%, un tas, tas nu ir, uh, tas tā ilgi nevar turpināties. Paldies. Scusatemi, ma abbiamo avuto questo cambio di presidente. Uh, mums uh, tikko nomainījies uh, eh, priekšsēdētāji, tātad paldies uh, par šiem komentāriem. Un tagad uh, klausīsimies nākamos runātājus. Tātad Markus Trilings un um, Rauka Tīskungs ir runātāji vai referenti šajā uh, otrajā daļā. pour 10 oui, minutes. Oui, commence. Et après, Madame, euh, Madame Trauque pour autre 10 minutes. Cominciamo dando la parola per 10 minuti a Markus Tringlin. Es gribētu dot vārdu Markusam Trillingam uz desmit minūtēm. Labrīt! Un paldies eh, iepriekšējiem runātājiem par to, ka viņi parādīja ogļu un naftas lomu pārējā uz ekonomiku ar zemām oglekļu emisijām bija eh, skaidrs, ka ilgtermiņā investīcijām un enerģijas attīstībai ir eh, jāpāriet uz citiem degvielas veidiem, nevis fosilo degvielu. Un es tagad runāšu par ekonomiskajiem aspektiem, eh, kas būs atbrīvojoties no fosilo degvielu atkarības un arī pievērsīšu uzmanību valsts finansējumam Es eh, īsumā apskatīšu eh, politikas eh, plānus, arī enerģijas politiku, investīcijas un vēl būs secinājums, ka pašreizējā politika ir tirgus izkropļošana un bankai ir jābeidz aizdot fosilo degvielu lietotājiem. Tā tad ir nevalstisko organizāciju tīkls Austrum Eiropā un arī kandidātu valstīs Kaukāzā un Ukrainā. Un mēs novērojam viņu investīciju izlietošanu. Viens no iepriekšējiem runātājiem pareizi atzīmēja, ka Eiropa pārdod savu labklājību fosilo degvielu nozarei. 2011. Eh, gadā vairāk nekā puse eh, enerģijas tika importēta un tirdzniecības deficīts ir 185 miljārdi mm, eiro. Tāda ir ekonomiskā situācija. Kad eh, mēs runājam par uh, Eh, šo pārēju. Eiropas Savienība pieņēma eh, zemā oglekļa stratēģiju un ir domāts, ka līdz 2050. gadam ir eh, mērķis eh, ierobežot eh, klimata izmaiņas, un viens no pamatiem zemā oglekļa, zemu oglekļa emisiju ekonomikai ir izmaiņas enerģētikas sektorā, kur gandrīz būs līdz nulē jāsamazina šīs oglekļa emisijas un Tagad mēs runājam par enerģijas eh, infrastruktūru, kas darbosies nākamajās desmitgadēs. Tātad mūsu šodienas eh, lēmumi veidos eh, enerģijas pielietojumu nākamajā tālākajam atlikušajam gadsimtam. Pašreiz no visām oglekļa emisijām jau ir 80% izlietoti no visām tām emisijām, kas ir atļautas līdz 2035. gadam. Tātad tas nozīmē, ka eh, būs jāpāriet tikai uz uh, infrastruktūru, kam nav oglekļa emisiju. Starptautiskā enerģijas eh, aģentūra pagājušā nedēļā nonāca pie tāda pesimistiska secinājuma, ka vairs eh, nenotiek eh, mēģinājumi padarīt enerģiju tīrāku pasaules mērogā. Uh, un kā enerģijas sektors ir tikpat netīrs, kā tas bija pirms 20 eh, gadiem, un tiek eh, aicināts pāriet eh, no fosilēm degvielām uz jauniem enerģijas veidiem un izbeigt fosilo degvielu subsīdijas. Mēs šeit runājam par izmaksām un efektivitāti. Uh, par to, ka dažas cietās degvielas ir eh, lētas. Eh, pašreiz ogļu cena neatspūļo reālo situāciju. Ir eh, veselības izmaksas, kas ir saistītas ar fosilo degvielu sadedzināšanu, uh, un ir atskaita, ka 40, kas rāda, ka 43 eh, miljardi gadā tiek iztērēti veselības izdevumiem, tātad tos uh, rāda ogļu uh, spēkstacijas polijā. Nu, par faktiem var strīdēties par, par šiem skaitļiem, bet skaidrs, ka fosilējām degvielām ir izmaksas, kas nav iekļautas pašreizējās cenās par dotācijām fosilo degvielu lietošanai. Ir tāds e, noskaņojums, ka ir obligāti jāatsakās no fosilo degvielu dotācijām nākamajās desmitgadēs. Ir pētījumi, kas liecināja par to, ka būs e, labumi no šādas pieejas, e, tiek skatīts enerģijas pieprasījums un emisiju kvotas. Arī parlaments aicina eh, izbeigt fosilo eh, degvielu eh, lietošanu, tātad parlaments aicināja finansu iestādes un sabiedrisko investīciju bankas vairs neatbalstīt fosilo degvielu projektus. Un Startautiskais valūtas fonds nesen uh, izdeva pētījumu. Tātad tā ir organizācija, kas sadarbojas ar manu organizāciju, un pētījumā ir runāts par tirgus izkropļojumiem un uh, to, kā cena atspoguļo izmaksas. Eh, tātad pētījums ir no šī gada aprīļa, un tur ir teikts, ka uh, fosilo degvielu dotācijām ir smagas ekonomiskās sekas, veicina nevienlīdzību, eh, palielina sabiedriskos izdevumus, traucē privātajām investīcijām, rada pārmērīgu enerģijas patēriņu, veicina kapitāla intensīvas nozares, atjaunojamie energoresursi eh, saņem nepietiekam daudz uzmanības Un e, tas nozīmē, ka e, šis jautājums ir nopietni jāapskata par dotāciju pārtraukšanu fosilajām degvielām. Tātad abās Eiropas e, investīcija bankās tiek skatīts šis apjoms. Investīcija bankai ir dotācijas apjoms 80 miljārdi gadā. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka ir mazāka ar 9 miljardiem aizdevumu, bet abas bankas ir ļoti svarīgas ekonomikas un enerģijas infrastruktūras veidošanā. Pēdējos piecos gados Eiropas investīciju banka ir iztērējusi 62 eh, miljārdus eiro enerģijas sektorā. 34% tika piešķirti fosilo degvielu projektiem, un no tiem 2 miljārdi uh, eh, oglēm. Un šis ir kopējais aizdevums. Eh, ja mēs skatāmies pa reģioniem, tad mēs redzam, ka jaunajās dalību valstīs centrālajā un austrum Eiropā fosilo degvielu projektu daļa ir augstāka, tātad to projektu, ko atbalsta investīcija banka, nekā vecajās dalību valstīs. To mēs redzam arī to pašu pieeju citur, ka fosilo degvielu projekti tiek daudz vairāk atbalstīti nekā citi enerģijas avoti. Bankas pārskata enerģijas politiku reizi piecos gados, investīcija banka to pārskatīs vasarā šogad un e, tad ieteiks jaunu enerģijas politiku, kas tad noteiks aizdevumu stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem. E, skatoties ilgtermiņa perspektīvā. Šeit eh, viss ir skaidrs, tātad investīcija banka vairs neatbalstīs ogles un tomēr energoefektivitāte un atjaunojumie resursi tiks atbalstīti. Rekonstrukcijas un attīstības banka tātad 48% 2005. un 2006. gadā tika piešķirti fosilajām degvielām un atjaunojamie energoresursi saņēma mazāk un energoefektivitāte vēl mazāk. Un šī banka vērtēs eh, savu politiku arī šajā gadā un arguments ir tāds pats, ka um, ar uh, sabiedrisko finansējumu nav jāatbalsta uh, ogļu lietošana un ir nepieciešams uh, vairāk sabiedrisko līdzekļu ieguldīt jaunos enerģijas veidos un energoefektivitātē. Paldies par uzmanību. Grazie. Diamo ora la parola. Paldies! Tagad es došu vārdu nākamajai runātājai. Thank you very much, uh, and thanks for the invitation to speak in this hearing. Um... Tīs kundzei, tātad uh, politikas uh, direktorei Eiropas uh, industrija asociācijā, mēs pārstāvam uzņēmumus, kas aktīvi darbojas Eiropas eh, tirgu, un mani lūdza runāt par iespējamo gāzes un ogļu ieguldījumu eh, jaunā eh, enerģētikas sistēmā. Es pirmkārt apskatīšu, kāpēc Eiropai būtu jālieto šie jaunie energoresursu veidi tik lielā apjomā. Tālāk, eh, kāda būtu ogļu un gāzes eh, loma pārejas eh, posmā un beidzot daži politikas ieteikumi par to, kāpēc Eiropai būtu jāapskata atjaunojumā enerģijas sistēma. Es domāju, ka ekonomiskais pamatojums ir ar vien skaidrāks. Degvielas cenas pieauga pēdējās desmitgadēs un e, viens no iepriekšējiem runātājiem minēja, ka degvielas imports bija 388 miljārdi eiro 2011. gadā. Un pat ja Eiropas Savienība uh, sāks apskatīt jaunus degvielas veidus, tad pēc starptautiskās enerģijas aģentūras prognozēm Eiropas e, degvielas cenas pieaugs vēl tālāk. Tātad, neatkarīgi no tā, ko mēs e, darām, elektroenerģijas un enerģijas e, cenas pieaugs. ja mēs apskatām atjaunojumos energoresursus, to eh, konkurēt eh, spēja eh, pieaug, un mēs redzam, kā to izmaksas pieaug un ieņēmumi samazinās. Dažos gadījumos ir attīstība par 22%, un ir dažos enerģijas veidos cenu samazinājums par 50%, eh, bez tam vēja un saules eh, enerģijai nav jāpērk resursi un tiek veidota eh, vērtība un samazināts tirniecības deficīts, par ko tika runāts iepriekš. Un Eh, šeit jūs eh, redzat divas schēmas, kur ir divi pretēji uzskati par konkurētspēju. Tātad uh, ir uh, šī dinamiskā līdzsvara sistēma apskatīta kreisajā schēmā, kur uh, mājasaimniecībai ir uh, labāk uh, uzturēt pašai savu sistēmu, patērēt 30% un pārējo pārdot tirgu. Un tā tad ietaupījumi ir tik eh, lieli, ka eh, nā, mājasaimniecībai nav jāpērk elektroenerģija. Nu, šī dinamiskā līdzsvara sistēma varētu tikt sasniegta, piemēram, Itālijā kaut kur Um, apmēram uh, gada laikā. Francijā uh, līdz vēlākais 2018. gadā. Un uh, labā pusē ir schēma, kādā veidā ir uh, atšķiras izmaksas uh, fotovoltu uh, sistēmai no gāzes turbīnas. Un šeit mēs redzam, ka Itālijā atkarībā no uh, kapitāla izmaksām konkurenci varētu sasniegt gada laikā. Um, Francijā no 2015. līdz 2018. gadam Tas nenozīmē, ka šie jaunie enerģijas veidi attīstīsies paši no sevis. Daudz kas ir atkarīgs no eh, regulācijas un eh, no tirgus eh, cenām un arī no citiem faktoriem. Bet šeit ir parādīts, ka pašlaik atjaunojamo energoresursu cenas vairs nav tik augstas, kā cilvēki iedomājas, un ir ļoti tuvas jau elektroenerģijas eh, tirgus cenām. Eh, protams, šeit nav runa tikai par ekonomiku, bet eh, arī par ekoloģisko situāciju un jaunie enerģijas veidi tiešām uzlabo vidi, mm, jo oglekļa pēda tā saucamā ir ļoti maza. Un ja e, salīdzina, piemēram, ar ogļu elektrostācijām. Tātad e, vislielākais e, oglekļa nospiedums ir oglēm, tad naftai un gāzei, un jauniem enerģijas veidiem emisijas ir ļoti mazas. Un arī gaisa piesārņojums ar tādām vielām kā, piemēram, oglekļa monoksīdu vai sēra dioksīdu eh, samazinās vai vispār tiek novērsts. Un arī jaunās tehnoloģijas samazina ūdens eh, patēriņu, atkritumu ražošanu eh, un nāk par labu augsnē, un arī ir maza riska šo tehnoloģiju lietošanā. Eiropas komisija ir atzinusi, ka Eiropai lai nodrošinātu ilgtspējīgu energo apgādi ne tikai ekoloģiski, bet arī ekonomiski, ir jāpāriet uz atjaunojumās enerģijas sistēmu, ir vajadzīgs plāns līdz 2050. gadam, tātad vismaz 50 līdz 70 procenti būs jauno enerģijas veidi un elektroenerģijā vēl vairāk, un vispārējās sistēmas izmaksas nav augstākas par citiem veidiem vai nu, jebkurā citā iespējamā scenārijā. Tātad, jebkurā eh, scenārijā izmaksas eh, pieaugs, bet Uh, jauno energoresursu lietošanas gadījumā izmaksas nebūs augstākas kā citos gadījumos vai pat samazināsies. Kāda loma ir uh, oglēm un gāzei šajā jaunajā sistēmā? Ir uh, skaidrs, ka mēs redzēsim decentralizētu enerģijas ražošanu, būs daudz dažādu enerģijas veidu, piemēram, vēja un saules enerģija, un tā tad būs eh, vairāk eh, dažādības un spējas piemēroties eh, pārmaiņām elektroenerģijas sektorā. Situācija vienmēr ir mainījusies, tad patēriņa apjoms ir mainījies, bet tagad tas mainīsies vēl straujāk un ir vairāki risinājumi, kādā veidā nodrošināt šīs izmaiņas, eh, kā ir jālieto jaunā infrastruktūra, enerģijas glabāšana, saprātīga plānošana un arī ir jābūt maināmiem ražošanas apjomiem gan no fosilajām, gan uh, cita veida degvielām. Un eh, skaidrs, ka arī uh, ir uh, vajadzīga šāda iespēja piemēroties izmaiņām visiem enerģijas veidiem. Mums nebūs 100% atjaunojamo energoresursu rīt, jo fosilās degvielas paliks sistēmā, bet ir eh, plānots, ka eh, šīs fosilās degvielas papildinās eh, jaunos enerģijas veidus sistēmas drošība ir ļoti svarīga, un uh, pēdējās pagājušā gada septembrī tika publicēts pētījums par piegādes drošību, un ir teikts, ka piegādes drošībai Eiropā nevajadzētu būt nekādai problēmai līdz 2020. gadam. Un uh, svārstības pieprasījumā mēr, tātad zināms svārstības ir, uh, bet līdz 2020. gadam vajadzēs pasākums, lai piemērotos izmaiņām. Un šeit būs vajadzīga jauna infrastruktūra, ģeneratori ar mainām apjomu vai labāka eh, vadība. Ir eh, skaidrs, ka eh, vienmērīgi strādājoši enerģijas ražotāji, kas neseko patēriņu izmaiņām, vairs nebūs svarīgs šajā sistēmā un to loma samazināsies. Kā fosilo degvielu var izmantot šajā sistēmā un kādas ir tai iespējas? Ir eh, tehniskās un ekonomiskās atšķirības starp dažādām tehnoloģijām un ģeneratoriem. Un šodien mēs redzam, ka uh, Eh, gāze eh, ir daudz elastīgāk nekā ogļu lietošana ar mūsdienās lietotajām tehnoloģijām. Un šeit jūs redzat vairākus faktorus, kas nosaka spēju piemēroties izmaiņām. Uh, Tātad fosilājām degvielām būs loma pārējai uz, pārējā uz jauno enerģijas sistēmu un ir vairākas iespējas, kā piemēroties patēriņa izmaiņām šajā sistēmā. Beidzot, es gribētu dot dažus ieteikumus par politiku. Pašlaik notiek debate par kapacitātes mehānismiem gan dalību valstīs, gan arī šeit Briselē. Es zinu, ka pirms šīs uzklausīšanas arī tika mm, minēts, ka ir jānodrošina, lai investīcijas notiktu un lai tās nodrošinātu uh, elastību sistēmā. Daudzas Eiropas eh, daļas cīnās ar jaudas pārpalikumu, nevis uh, nepietiekamu jaudu. Mēs redzējām arī, ka uh, ir uh, paredzēts, uh, ka enerģijas ražošana uh, ir jāveido uz jauniem enerģijas veidiem. Arī pastāv risks, ka varētu būt tirgus izkropļojumi un arī jautājums, lai investīcijas tiktu mm, pielietotas saprātīgi. Mums ir iespējas uh, piemēroties izmaiņām. Šīs iespējas pašlaik netiek lietotas pilnībā, un ir jautājums arī par to, vai dotācijas jau attīstītām tehnoloģijām ir attaisnotas, un tas ir nopietns jautājums. Un beidzot, kam būtu jānotiek skatoties no mūsu perspektīvas. Pirmkārt, ir jāatjauno politikas instrumenti klimatam vai no nu, uh, eh, uzlabojot ETS vai ieviešot eh, papildus pasākumus, piemēram, emisijas standartus un būtu jāizveido eh, saistoši mērķi līdz 2030. gadam, jāturas no pārāk detalizēta perspektīvas, un ar to arī man ir jābeidz savu uzstāšanās. Paldies! Paldies par šo prezentāciju. Tagad došu vārdu Praudīkungam. Grazie, prezidente. Paldies priekšsādātājiem. Es tikai Vēlējos pieminēt vienu jautājumu. Daudz tiek runāts par enerģijas uh, uzglabāšanu gan šajā diskusijas daļā, gan iepriekšējā, un, protams, ka tas ir iespējams, bet uh, vispirms ir jāizdara kas cits, kas uh, svarīgāks. Uh, ir nepieciešams nodrošināt elektroenerģijas efektīvu pārvadu sistēmu starp savienojumus. Un tāpēc ir nepieciešams visus enerģijas avotus savienot, lai mums būtu viens liels enerģijas avots. Un ir jānodrošina enerģijas pārvade augstsprieguma tīklos. Tā var būt ļoti efektīva un ļaut izmantot ūdens uh, un vēja enerģiju, kas ļautu kompensēt uh, ūdens enerģiju, kas uh, ļautu izmantot um, brīžiem nepietiekamo vēja enerģiju Eiropā. Uh, Un ir vēl viena iespēja izmantot gāzi, jo to ir iespējams uzglabāt. Un objektīvi raugoties, tā piedāvā lielāku elastīgumu. Es te gribēju pieminēt Vācijas pieredzi. En, siltuma ražošana no oglēm ļauj nodrošināt uh, elektrību elektrotīkliem, nodrošināt uh, siltumu un atlikumi koģenerācijā nonāk uh, elektrībā, kas ir uh, vis uh, izplatītākais uzglabā. Uh, enerģijas veids, un pēc tam elektrību ir iespējams pārvērst ūdeņradī. Uh, Sūkņu stacijas vēlāk var piedāvāt uh, iespēju ļoti efektīvi uzglabāt enerģiju. Noslēgumā es gribēju norādīt, ka ir jāpatur uh, visa sistēma, jo tā balstās uz uh, šī brīža tehnoloģijām. Uh, Tehnoloģijas vienkārši ir jāracionalizē, ir jāracionalizē mūsu sistēma. Un ir jāsāk ar uh, tiem avotiem, kuriem ir līdzīgas uh, līknes kā pieprasījumam, it īpaši rūpnieciskiem pieprasījumam. Ir jāpatur prātā, ka mums ir šādas zināšanas, uh, un vienīgais, kas ir nepieciešams, ir investīcijas. Ir nepieciešams uh, racionalizēt uh, sistēmu, jāuzlabo efektivitāte un jāsamazina ietekme uz globālo sasilšanu. Paldies, Pradī kungam! Un tagad došu vārdu Gžiba kungam. Laipni sveic arī delegācija, kas tagad ir ieradusies. Un gribēju jūs informēt, ka tad, ja jūs vēlaties klausīties tulkojumu itāļu valodā, jums ir jāpārslēdz uz ceturto kanālu. E, mm. Kolēģi. Es vienmēr iesaku zināmus uh, priekšlikumus, un proti mums nevajadzētu stigmatizēt ogles Tās ir nepieciešamas uh, dzīvē, nedrīkst tās padarīt par grēkāzi. Ir jādomā par zema oglekļa uh, izmešu līmeņa ekonomiku, nevis par ekonomiku, kur izmanto ļoti maz uh, oglekļa avotus. Zemu emisiju ekonomika. Jums ir taisnība emisijas no atjaunojumiem avotiem ir krietni zamākas nekā no fosiliem enerģijas avotiem un ogļu ražoš... no oglēm ražotas enerģijas uh, emisijas ir zamākas nekā no gāzes, augstākas nekā no gāzes, bet uh, mēs uh, varam samazināt uh, ogļu radītās uh, emisijas. Ir nepieciešams tikai kopsaucējs, atrast kopsaucēju. Savā prezentācijā jūs apstiprinājāt, ka arī atjaunojamie avoti rāda emisijas. Fotovoltaiskajām šūnām šūnu ražošana rāda šādas emisijas. Vēl netik sen mēs runājām par izēvielu pieejamība Eiropas Savienībā, kas traucē elektrības ražošanas jaudu attīstīšanu. Un te es domāju fotovoltaiskos paneļus, jo tajos ir nepieciešami redzami metāli. Es vienmēr mēģinu atrast kopsaucējus, Fotovoltaikai ir eh, nepieciešama ne tikai saules gaisma. Un nu, kā gan mēs varam nodrošināt piegāžu konsekvenci un drošību? Nu, te es domāju gāzi un eh, mikro eh, ģenerāciju. Šodien mēs daudz runājam par uh, mikroģenerācija, neliela apjoma ražošana. Es a, eh, Polijā esmu redzējis a, eh, vairākas a, eh, ins, iekārtas, kur daļa elektrības tiek iegūta no elektrības, daļa no gāzes, un tas nodrošina 90% efektivitāti. Tas ir ļoti augsts rādītājs. Un uh, tas ir uh, tik nepieciešamais sinerģijas efekts. Ir daži šķēršļi, kas uh, aizkavē lēmumu pieņemšanu. Tas ir sautīgas tendences gan valstu līmenī, gan no rūpniecības puses. Jūs pieminējāt, ka ES iepērk daudz enerģijas. ES ir. Uh, radījusi jaunas pārvades jaudas, kas ir divreiz lielākas nekā tas apjoms, ko Krievija pārdod ES. Mēs pašlaik tam tērējam 300 miljardi eiro, bet esam radījuši jaunas pārvades jaudas, jo vēlamies būt uh, neatkarīgi. Tā ir dabiska attīstība. Uh, Tālāk par atjaunojumiem resursiem. Tie būtu jāizmanto galvenokārt tur, kur tajos reģionos, kurus skār energoresursu trūkums. Tomēr lielās starpnacionālās kompānijas vēlas pārtvert šo tirgu sev, un tas ir bīstami, jo atjaunojumie resursi varētu sniegt uh, izaugsmes iespējas tajās vietās, kur um, ir enerģijas trūkums, ir tīpaši lauku apvidos. Un šie potenciālie elektrības ražotāji uh, ir nelabvēlīgā situācijā, viņiem ir nepieciešams atbalsts, nauda. Un, ja nauda būs, tad drīz uh, pēc tam politika mainīsies un daži stimuli tiks pakāpeniski likvidēti, kā es to sacīju jau savā iepriekšējā uzstāšanās reizē. Ir jāmeklē risinājumi, kas balstītos uz kompromisu, ir jāmēģina kombinēt eh, dažādi redzējumi elektrības ražošanā un energoresursu īpatsvarām Polijas uh, dabasgāzes kompānijas uh, pārstāvis sacīja, ka būtu jāatbalsta enerģijas uh, uzglabāšanas kapacitātes. Tas ļautu efektīvi izmantot atjaunojamos enerģijas resursus un citus resursus. Paldies priekšsanātājiem! Es cerēju, ka mēs nedaudz apspriedīsim būtiskākos izaicinājumus, un manuprāt, tie ir tie, ka mm, pieauga enerģijas izmaksas, un ja mēs paraugāmies uz uh, ceļa karti 2015. gadam, pirtspēja samazinās, cenas pieauga, uh, tad jāsacina, ka mums nav nepietiekamu likumdošanas iespēju, ne finanšu iespēju, uh, vismaz vērtējot to no ETS pārskatīšanas diskusijām pagājušajā nedēļā. Uh, Kā gan mēs varam nodrošināt, ka mums uh, būs ko pārdalīt uh, šajā ziņā? Manuprāt, ir nepieciešams pāriet no cēnu veidošanas, uh, kas balstās uh, uz uh, resursu sasaisti, pāriet vairāk uz tehnoloģiskāku risinājumi. Kā gan to ir iespējams uh, izdarīt? Ja mēs to nevarējām izdarīt labākā, labākos laikos, kā mēs to panāksim šodien, kā gan sabiedrība mūs sapratīs. Es uzskatu, ka abas prezentācijas bija jaukas tomēr. Pat uh, ja mēs saprotam, ka tas ir nepieciešams, kas gan to nodrošinās, vai Eiropas pilsoņi mūs atbalstīs šajā ceļā, un ja nē, tad ko parlaments var darīt? Kopienas likumdošana enerģijas jautājumos ir ļoti vāja, un ja mēs raugāmies, kādu finansējumu saņem industrija, tad tas galvenokārt ir izpētēji nākamajā daudzgad finanšu schēmā izpēte ir viena no lielākajiem zaudētājiem, no kuriem saņemt finansējumu. Kā gan mēs varam samazināt uh, cenas, uh, likvidējot iespēju veikt inovācijas nākotnē? Manuprāt, uh, Tas mums sasien rokas. Liels paldies, un tagad Martikēviča kungam vārds. Stavu takim, eh, takom debatam. Liels paldies priekšsādātājiem. Izskatās, ka šī diskusija ir kļuvusi par poļu diskusiju. Mani kolēģi piedalās ļoti aktīvi, tajā skaitā arī Hībneris kundze. Nesen es um, internetā lasīju, kā tiek uh, meklēti dalībnieki ekspedīcijai uz Marsu, un mēs varētu teikt, ka mēs esam no Zemes, citi ir no Marsa, bet ir jāatgriežas uz Zemes, kaut arī tā varētu būt nepatīkama pamošanās. Ik viens, kurš uh, uzstājās plenārsesijas diskusijā, uh, pieminēja, ka ir globālie spēlētāji Indija, Ķīna, Dienvidāfrika, eh, kas eh, ir jāņem vērā, un tas padara grūtāku vienošanās panākšanu par klimatu pakotni. Pagātnē mēs varējām vienoties par Kyoto protokolu, bet uh, trūkst uh, entuziasma augstākam ambīciju līmenim. Mēs runājam par rūpniecību pārcelšanu uz Ķīnu, pēc tam uz ASV, par oglekļa izplūžu avotu pārcelšanu. Un jāpatur prātā, ka vienmēr kaut kur citur būs zemākas elektrības cenas. Mums, kā Eiropas parlamenta deputātiem, ir jāatcerās, kāds ir mūsu darbs un ko mēs pārstāvam. Uh, Otrkārt, būtu jāmēģina radīt vienots enerģijas tirgus. Treškārt, jāpatur prātā situācija ražošanā un nodarbinātības uh, problēmas. Un tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti, tāpēc es gribēju teikt, ka ir jāmēģina panākt kompromiss, izmantojot dažādus enerģiju avotus, gan fosilos, gan citas. ir gan īstais laiks, gan iespēja sākt pārēj uz uh, atšķirīgu ekonomiku soli pa solim, bet mēs nevaram to sasniegt, jo mainīgie ir ļoti svārstīgi. Runātāji daudz runāja par elastīgumu, bet tas ir tāds modas vārds, kurš ļoti bieži parādās diskusijā reāls argumentācijas vietā. Ķīnieši, protams, eh, daudz ko dara, bet mums ir soli pa solim jāizmanto specializēt, specializēt pielāgota pieeja, ir jātīsta tehnoloģijas un Arī infrastruktūra konvencionālajos tīklos rada zināmas problēmas. Ir jāatcerās, kādas ir rūpniecības eh, problēmas, kādi fosīlie resursi ir pieejami. Un mēs nevaram nojaukt pilnīgi visu spēkā esošo sistēmu. Hibneres kundze, lūdzu. Liels paldies! Tīsas kundze eh, minēja dažus eh, konkrētus datus, kas eh, man bija pārsteigums, no kurienes jūs ņēmāt šādu informāciju par fosilajiem enerģijas avotiem. Kāds cits runātājs minēja pavisam citus piemērus. Viņš sacīja, ka fosilās degvielas cenas krīt, un tas uh, vāciešiem kāpo kā stimuls atgriezties pie fosīlajām degvielām un kā stimuls celt jaunas ogļu elektrostacijas. Jūsu dati rāda pavisam pretēju tendenci, tāpēc es gribēju zināt, kāds ir šo datu avots. Un vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka Pēdējo piecu gadu laikā atjaunojamo enerģiju izmaksas, cenas ir kritušās par uh, aptuveni 5%. Kur jūs uh, esat uh, dzirdējuši šādus datus? Es uh, nekad neko līdzīgu nesu dzirdējusi. Es nepiekrītu tam, ka mums vajadzētu ieviest uh, ierobežojums rūpniecības sektoram. Uh, jo mēs uh, samazinām certifikātu skaitu un ETS schēma nestrādā. ETS schēma strādā, tas ir uz tirgu balstīts mehānisms, un mēs paši to esam ieviesuši, to es gribēju atgādināt. Praksē tas darbojas, varbūt mēs neesam apmierināti ar rezultātiem, tomēr tas ir pavisam kas cits mēs uzskatījām, ka ieņēmumi tiks izmantoti jaunu attīstītu tehnoloģiju izstrādē un inovācijām, bet situācija tirgu ir tāda, kā tā ir, un certifikātu cēna ir kritusies. Tomēr tas mums nedod uh, tiesības uh, pārveidot šo sistēmu, kuru mēs uh, ieviesām pirms pieciem vai septiņiem gadiem. Mēs daudz runājam par uzticamību, par prognozējamību investīcijām un uh, stimuliem, un tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam pārveidot uh, tirgu balstītu sistēmu, kas uh, perfekti darbojas. Nevajag izplatīt maldīgu informāciju. Nesakiet, ka šī sistēma nedarbo. Mēs par to runājām Strasbūrā, un pagājušajā nedēļā mēs teicām, ka sistēma varbūt nav tik efektīva, kā mēs bijām cerējuši, bet tā darbojas. Uh, Un, ja jūs minat kādus datus, tad tiem ir jābūt no uzticamiem avotiem, jo mēs nevaram šeit strādāt ar savstarpēji pretrunīgiem datiem. Liels paldies! Un, un, Nākamajiem runātājiem es uh, došu laiku piecām minūtēm. Uh, thank you very much. I would like to, to pick up few. Jā, paldies. Es gribētu pievērsties dažiem argumentiem un idejām, idejām kas izskanēja šeit zālē un plenāru sēdē. Tātad uh, ir runa par enerģijas tirgus uh, izveidas pabeigšanu, par starpsavienojumiem elektroapgādes tīklos, par viedajiem pārvades tīkliem. Uh, Eh, protams, šādi viedie tīkli mājasēmniecībām ir ļoti svarīgi, un Connecting Europe instruments arī mm, var būt ļoti svarīgs, lai rosinātu investīcijas un aizpildītu pastāvošo deficītu šajā jomā. Un uh, Eh, vajadzētu palūkoties arī, kas notiek uz vietām, reģionos, mazā mērogā, kādi šeit ir avoti, vajadzētu decentralizēt enerģijas ražošanu, iekļaujot dažādus avotus un pasākums. Jūs runājāt arī par to, ka eh, trūksta resursu, ka resursu apjoms ir ierobežots un runājot par 2050. gada darbu kārtību un konkurētspējas nodrošināšanu. Uz ko mums būtu jāvirzās? Mums būtu pilnībā jāatsaist ekonomikas attīstība un dabas resursu izmantošana, jo šo resursu apjoms ir ierobežots to sāk pietrūkt. Un uh, tieši konkurētspējas nodrošināšana ir saistīta ar to, kā Eiropas ekonomika spēj izdzīvot pasaules mērogā, uh, balstoties uz uh, resursiem, kuru krājumi izsīkst, šeit ir runa arī par energoresursiem, tāpat svarīgs jautājums ir enerģijas uzglabāšana un vēl pāris vārdi par emisiju tirzniecības sistēmu. Protams, sākotnējā ideja bija šāda veidā samazināt siltumnīcas gāžu izmešus un mērķis jau nebija izveidot tirgu šajā jomā, un tādēļ diezgan kritiski jāsaka, ka e, ideja mm, par to, ka tiesības piesārņot vidi tiek pārdotas tirgu, un ja šis tagad, e, ja šis e, pamatmērķis netiek sasniegts, vai tad tiešām šī pieeja būtu arī turpmāk jāīsteno. No Manuprāt, mums būtu jāraugās tu, e, tālākā nākotnē, domājot par 2050. gada mērķiem, par to, kādi lēmumi tiek pieņemti par ieguldījumiem, par stratēģiju. Šie lēmumi tiek pieņemti tagad, tie ir ilgtermiņa ieguldījumi. Un varbūt es e, atkal atkārtošos, bet uh, valsts atbalstam gan finansiāli, gan regulatīvi būtu jāpāriet no fosīlā kurināmā uz tādu kurināmo, kur ir mazas uh, oglekļa emisijas līdz 2050. gadam. Paldies, vārds Tīsas kundzei, 5 minūtes jūs rīcībā. Jā, es gribēju komentēt dažus punktus par uh, uh starp savienojumiem. Es pilnīgi piekrītu, ka tas ir ļoti svarīgi uh, savienot uh, pārvades tīklus, lai arī varētu izlīdzināt patēriņa un piegādes uh, uh, svārstības dažādos reģionos, ņemot ārā vērā saules enerģijas ražošanu. Tāpat ir svarīgi domāt par vietējiem uh, pārvades tīkliem, un tas viss rosinātu viedu integrāciju. Tālāk par nevie atjaunojumu energo avotu piegāžu svārstībām Patiesībā arī šīs svārstības ir diezgan labi prognozējamas vēl dažas stundas uz priekšu, bet jautājums, vai šīs piegāžu svārstības var izlīdzināt, jau ir atbildēts, ir vairāki tehnoloģiski risinājumi bet tagad jautājums ir par to, kurš no šiem risinājumiem ir visracionālākais un rentablākais bet ir skaidrs, ka uh, tā ir jāsavieno ap pārvades tīkli, elastīga enerģijas ražošana, uzkrāšana un vēl citi faktori šeit ir jāiekļauj šai risinājumā. Tālāk par atzēmju metāliem. Jā, šajā jautājumā, ja tīpaši runājot par fotovoltu sistēmu ražošanu, jā, šī problēma pastāv, bet ja mēs palūkojamies uz daudzumiem, tad šis, šie daudzumi ir ļoti nelieli. Un labā ziņas ir tās, ka šī, šos, šos metālus var atkārtot izmantot fotovoltu sistēmās. Un šādi piemēri jau ir šādas projekti jau darbojas. Jāsaka arī, ka, protams, Eiropa nedarbojas izolācijā. Mums jāskatās, kas notiek citviet. Un uh, izvērtējot Eiropas saules enerģijas tirgu, jākonstatē, ka vadošie spēlētāji šajā jomā tagad ir Ķīna, ASV, vairs ne Eiropa. Uh, Nevar teikt, ka tikai Eiropa virzās uz priekšu un citi vairs neko nedara. Patiesībā Eiropa ir jāvirzās uz priekšu, lai saglabātu savu konkurēt spēju un savus uh, sasniegumus, lai mēs neatpaliktu no citiem šajomā. Un visbeidzot, atbildot Himners kundzei, jūs uzdevāt divus jautājumus par fosilā kurināmā cenām. Es balstījos uz Startautiskās enerģijas aģentūras uh, Uh, prognozēm. Jā, patiešām ASV šīs cenas pazeminās un arī pazeminās ogļu cenas, jo ir pie, samazinājies pieprasījums ASV, bet starptautiskā enerģijas uh, aģentūra uzskata tomēr, ka šīs cenas uh, turpinās kopumā paaugstināties. Tālāk uh, cenas fotovoltu sistēmai pēdējo 4-5 gadu laikā ir pazeminājušās par 50%. Šādi statistikas dati ir pieejami, un arī mūsu pašu organizācijas dati, ko esam saņēmuši no mūsu uh, dalību organizācijām, to apliecina. Bet šādi rezultāti atspoguļojas arī t, uh, saules uh, enerģijas cenās, tarifos, piemēram, pirms septiņiem gadiem tie bija 40, 50 eiro centi, tagad mēs runājam drīzāk par 15 centiem, tā kā šī tendence ir skaidri redzama praktiski visur Eiropā. Paldies! Kāds vēl? ja neviens vairāk nevēlas runāt, tad iepriekšējā uh, raunda referentam vēl vārds. Paldies, saka Lovensteina kungs, jā, es gribēju komentēt svarīgu ierosinājumu šeit, kas izskanēja, proti, ka fosīlais kurināmais mums nodrošinās elastību līdz 2020. gadam, lai aizpild, izlīdzinātu svārstības atjaunojamo energo veidu piegādē. Bet mums jāpatur prātā arī to, tas, ka ir veiktas investīcijas un šādas jaudas ir radītas, lai nodrošinātu arī zināmu pēļņu, un šie līgumi nav grozāmi. Tāpat ir nepieciešams arī maksāt uh, par pārvadu tīklu izmantošanu Es gribētu zināt, kā nodrošināt šādu enerģijas avotu ilgtspējību, ja nav vēl pilnībā attīstīts uh, šis tirgus. Ļoti daudz ir arī neparedzētu un uh, dažādu citu izdevumu, kas ir tomēr jāsēc. Paldies! Uh, lai noslēdzot šī rīta debatas, es dodu vārdu komisijas pārstāvjiem. Nē, es atvainojos. À, jums, jūs rīcībā vēl 30 minū, sekundes, lūdzu. Paldies, saka Hibnērs kundze, paldies priekšsādātā. Es tikai gribēju vienu lietu piebilst. Nu, pat izskanēja, es runāju par komisāres Hedegārdas teikto. 20% CO2 izmešu samazinājuma mērķis tiks sasniegts līdz 2018. gadam. Līdz ar to es gribu jūs aicināt nesniegt uh, nepareizu informāciju. Šī em emisiju tirzniecības sistēma darb darbojas uz tirgus pamata, bet tā palīdz mums sasniegt izvirzītos mērķus. Tā tad tā darbojas. Paldies, saka priekšsēdētāji, ļoti labi, ka parlamentā mēs raugāmies, lai viss tiktu precīzi īstenots un ievērots. Un tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētājs kundze, manuprāt, ir diezgan grūti rezumēt dažos teikumos šos atklāto uzklausīšanu. Vispirms vēlos pateikties komitejai par to, ka šāda uzklausīšana notika. Tā mums sniedza uh, ļoti interesantu ieskatu uh, šādi divos uh, nozarēs, un tad vēl nedaudz arī mēs pieskarāmies trešajai jomai fotovoltu. Ja Uh, sistēmām. Tātad mēs uh, konstatējām, ka šie jautājumi ir ļoti sarežģīti un kompleksi, ir daudz neatrisinātu jautājumu, ir jau dažas iestrādes uh, pa, tai, pie tiem jautājumiem, kas vēl būtu turpmāk jātīsta, jāizstrādā. Par jaunām tehnoloģijām ir jādomā par tur, pētījumu turpināšanu, par uh, inovācijām, par to, kā organizēt enerģijas uzglabāšanu, kā izmantot dažādus kurināmā veidus un kā tos kombinēt. Šie jautājumi visi ir ļoti būtiski. Vēl viens jautājums izskanēja praktiski visu klātesošo uzrunās, proti uh, par to, ka ir jāveic lielas investīcijas infrastruktūrā starp savienojumos. Visi šie atsevišķie elementi, manuprāt, ir jāplūko plašākā e, kontekstā, proti Eiropas enerģētikas un klimata politikas kontekstā. Un tas arī atspoguļojās uh, pirmajā darba kārtības punktā, kas tika izskatīts šeit, uh, proti Eiropas uh, enerģijas tirgus izveidas pabeigšana. Mums ir jārīkojas Eiropas līmenī. Uh, es šajā amatā strādāju tikai kopš 1. aprīļa, bet es jau konstatēju skaidru tendenci, ka tirgus tiek arvien vairāk fragmentēts, nevis integrēts Manuprāt, parlamentam, nozars pārstāvjiem un komisijai būtu cieši jāsadarbojas, lai a, mainītu šo tendenci un a, veicinātu stingrāku integrāciju. Komisijai būtu jāpiespiež dalību valstis īstenot tos tiesību aktus, kas jau ir spēkā, un tikai tad, kad tas būs panākts, tad visi šie izskanējušie jautājumi uh, nostāsies uh, īstajās vietās, jo tik ilgi, kamēr mēs neesam pabeiguši iekšējā enerģijas tirgus izveidi, tad šie jautājumi nav, uh, nav skatāmi kopainā. Un, manuprāt, galvenais priekšnosacījums tagad būtu izpildīt solīto, pabeigt līdz 2014. gadam kopējo uh, enerģijas tirgu, un tad pēc tam būs nākamais uh, mērķis. Komisija ir nākus klajā ar zaļo grāmatu, lai rosinātu atklātas publiskas debates par um, šīs jomas attīstību, un tad arī debatēs mēs uh, varēsim identificēt visus uh, tos svarīgākos jautājumus, kas arī šodien izskanēja. Mēs varam runāt par uh, jaudu tirgu, arī par šo jautājumu mēs varētu organizēt atklātu uzklaušanu, jo šeit ir daudz pretrunu. Mēs uh, dzirdējām no, no vienas puses, ka it kā ETS sistēma ir uh, laba un nav jāmaina. Es, protams, varu piekrist, ka pamatmērķis ir sasniegts. Jā, jūs minētie skaitļi, tos tiem es piekrītu, ka pat 2020. gadam mēs pat par 0,9% pārsniegsim izvirzītos mērķus. Bet uh, viss nav tik viennozīmīgi. Uh, protams, visi šie jautājumi mums ir uz galda bet mums ir jāskata lietas kopainā. Un manuprāt, un uh, es gribu uzsvērt to, ka mums būtu jāraugās no tādas perspektīvas, kā uh, nodrošināt kopīgā integrēta enerģijas tirgus pastāvēšanu Eiropā. Paldies, saka priekšsēdētāji, liels paldies uh, referentiem, paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā sanāksmē. Paldies mūsu viesiem. Mūsu komiteja atsāks darbu pulksten 15. un tagad es izsludinu pārtraukumu līdz pulksten 15. Paldies!